Godātie kolēģi, es vēlētos lūgt visus ieņemt jūsu vietas un sāksim šā rīt sēdi. Go... Pirms mēs sāksim izskatīt elektroniskās balsošanas jautājumu, es eh, vēlētos pieskarties astotajam punktam priekšsēdētāju paziņojumu un koordinatoru lēmumi. Vakar mums bija koordinatora sēde, kurā mēs patiesībā runājām par referentu iecelšanu un par atbildīgo iecelšanu. Ja es pareizi atceros, tad Eiropas Savienības vēsturē tas ir gala, garākais dokumenta nosaukums komisijas vēsturē. Tātad runa iet par gaisa pārvadājumiem, garš, garš, garš nosaukums. Uh, no vienas puses šo līgumu ir noslēgusi Norvēģijas karaliste, Īslande un kopienas. Un eh, koordinatori uzskatīja, ka nosaukums ir tik vaiprātīgi garš, ka referents būs priekšsēdētājs. Runājot par gaisa pārvadājumiem, tad eh, noslēgtais līgums ar Šveici saskaņā ar rotācijas principu, ko ir nolēmušas politiskās grupas. E, referents par šo jautājumu būs ALDE grupas deputāts. Un runājot par nolīgumu ar Brazīliju, koordinatori par referentu iecēra Tikau kundzi, jo Tikau kundze jau ir sagatavojusi vai šobrīd strādā pie ziņojuma par Brazīliju. Runājot par atzinumiem, tad padomas direktīvas priekšlikums, kurā runa iet par energoproduktu aplikšanu nodokļiem un elektrijas ap aplikšanu nodokļiem, koordinatori sagatavoja atzinumu un saskaņā ar pārskatu par valsts palīdzību, tad eh, mēs nolēmām atzinumu piešķirt goe. Tātad goe it kā atgriezās eh, pēc dehona sistēmas saraksta priekšgalā un eh, kopā ar 12. punktu, kas ir Eiropas komunikācija viedajai enerģijai, tas nozīmē pēc rotācijas sistēmas, redzēsim, kā tas būs atkal. Komisijas ziņojums par 107. regulu invalīdu pārvietošanās tiesībām, kā arī regulas 206 piemērošanas nosacījumi šajos jautājumos uh, koordinatori vēlas izskatīt jautājumu par pašiniciatīvas ziņojumu sagatavošanu, un cilvēki ar īpašām vajadzībām tomēr ir pasažieri kā tādi, un mēs vēlētos nošķirt šos divus jautājumus. Koordinatori sprieda un lēma, ka Mēs tomēr vēlamies pašiniciatīvas ziņojumu sagatavot šajos jautājumos. Vēl bez tam koordinatori vienojās par to, ka Eiropas ekonomiskā un sociālā komiteja nāks klajā ar atzinumu un pašiniciatīvas ziņojumu, un varbūt, ka kopā ar ekonomis, ekonomikas un sociālo lietu komiteju mēs eh, organizēsim arī uzklausīšanu, kopīgu uzklausīšanu, balstoties uz koordinatoru lēmumiem un referenta teikto komisijas eh, vidustermiņa progresa ziņojums, tas ir ziņojums par pieņemtajiem mēriem par kopienas kuģu uzraudzības sistēmu, mēs lēmām nesniegt nekādu veidu atzinumu vai ziņojumu par šo jautājumu. Un izveidot kopīgu aviācijas telpu ar Moldovas republiku, tika lemts, ka referents arī saskaņā ar rotācijas principu būs ECR grupas deputāts. Runājot par atzinumiem, 11 eh, komunikē no komisijas puses par eh, kosmosu stratēģiju Mēs spriedām, ka referents atzinuma sagatavošanai, ja ITRE ir galvenā komiteja un ITRE arī lems vai sagatavot ziņojumu vai nē, ITRE lems par šo jautājumu 25. datumā, respektīvi rītā, tad vai ITRE nāks klajā ar pašiniciatīvas ziņojumu vai nē. Un eh, koordinatori sprieda un lēma, ka ja ITRE nāks klajā ar pašiniciatīvas ziņojumu, tad to darīsim arī mēs, jo mēs jau nevaram sagatavot kaut ko, ko ITRE negatavos. Mēs vēlējāmies arī runāt par citiem jautājumiem. Koordinators sprieda, ka izaugsmas veicināšanas ziņojumu mēs nesagatavosim. Tas pats attiecās arī uz starptautiskajām klimata finansējuma jautājumiem. Un par šiem jautājumiem mēs jau runājām iepriekš, mēs nolēmām, ka sagatavosim atzinumu par šo jautājumu, tagad ir lemts, ka tomēr nē. received... Esmu saņēmis arī no lūgumrakstu komitejas lūgumrakstu, kurā runa iet par gaisa kondicionieriem, kas darbojās, kad automašīnas ir apstājušās. Un eh, varbūt, ka vajadzētu runāt par gaisa kondicionieru instalēšanu pilnīgi visos, eh, visai, visā smago mašīnu kabīnēs, kad smagā mašīna stāv uz vietas, tomēr gaisa kondicionieris darbosies. Un eh, mēs runājām par to, ka gaisa kondicionieris brīdī, kad smagā mašīna ir apstājusies, tad eh, daudzo, daudzos tālbraucēju smagajās mašīnās jau šāda sistēma darbojās un pilnīgi noteikti tajās, kur nedarbojās, var to instalēt. Mēs eh, lēmām, ka vajadzētu koha ziņojumam pievienot eh, mutisko grozījumu. Koha ziņojums ir par Eiropas kopienu gaisa satiksmes drošību. Par komitoloģiju. Regulatorās eh, procedūras pilotu licencēm Alkadraujikungs ir referents un šobrīd šis jautājums vispār nav nonācis parlamenta redzes laukā un visticamākais, ka par to parlaments spriedīs jūlijā. Un pēc formālas prasības parlamentam mums ir trīs mēneši, un koordinatori sprieda par to, ka mums ir jāpaprasa papildus informācija komisijai, un vēlākās sēdēs mēs spriedīsim par to, ko darīt, kad mēs jau būsim saņēmuši komisijas komunikē. Citos jautājumos uh, Mēs vēlējāmies runāt par. Mēs runājam par Eiropas transportu un par paraugu prakses apmaiņu un arī elektromobīļu pap izmantošanas paplašināšanu ir sagatavota vēstule priekšsēdētājam, un 11. E, gadam paredzētā nauda koordinatoru izpratnē būtu izmantojama sekojoši. Politiskajām grupām vajadzētu iesniegt 2011. gadam atvēlētajam budžetam priekšlikumus, kā izmantot 11. gada budžetu, un pēc tam koordinatori spriedīs par to 20. jūnijā nākamajā koordinatoru sēdē, kā šos priekšlikumus grupēt pēc prioritātēm. Tātad politisko grupu priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 6. jūnijas. Um, negadījums uz Reinas. Komisija priekšsēdētājam ir sniegusi varbūt nepietiekama informācija par negadījumu uz Reinas, un komisija vēlētos um, Mēs vēlētos izskatīt vienā, mēs vēlētos lūgt komisijai izskatīt viņu nākošajā transporta jautājumu sēdē drošības uzlabošanu kuģu pārvadājumiem. Un eh, FEM komiteja ir griezusies pie mūsu komitejas par to, lai izskatītu parlamenta komitāro, parlamenta komiteju darb, darbā vienlīdzīgu vīriešu un sieviešu tiesības. Tikau kundze ir atbildīga par mūsu komitejas eh, dzimumu vienlīdzības jautājumiem, un eh, mēs lūksim politiskajām grupām iesniegt sekretārijātām dažādus priekšlikumus, un šo priekšlikumu iesliekšanas termiņš ir 1. jūnijas komiteju prieksēdētāju piedalīšanās dažādās delegācijās, par to runāja Grosa kungs no EPP grupas, un koordinatori vēlas redzēt komiteju priekšsēdētāju dalību dažādās delegācijās bez kvotu principa piemērošanas, bet par to vēl lems parlamenta birojas. Un visbeidzot 12. gada budžets. Pēc ļoti garām un ilgām diskusijām mēs eh, vienojāmies par pilotu projektiem un par tā saucamajām ievada akcijām, un mēs visu galīgo ideju sagatavosim līdz 3. jūnijam. Liberatska kungs, kas ir referents un ēnu referenti, mēs vienojāmies par trīs priekšlikumiem. Eh, Eiropas kultūrālie un vēsturiskie ceļi, kā arī dažādi transporta būtu eh, savienošanas turisms, un eh, tas ir tas, par ko mēs spriedām koordinatoru sēdē, Krēmerkungs. Pie citiem jautājumiem ir neliela kļūda. Pirmkārt, 2010. gadā jau bijām lūguši no stāsts pētījumu, kas arī tika apstiprināts par ekoefektīvu transporta līdzekļu nākotne Eiropā, un tad beigās bija runa netik, nevis par elektrisko transportu līdz automašīnu. Um, integrāciju, bet elektrisko transportu līdzekļu kopumā. Tātad ne tikai automašīnu. Lūdzu labot šīs kļūdas. Jā, priekšsēdus mēs labosim un būs transporta līdzekļi, nevis automašīnas. Vai ir vēl kādam, kas eh, piebilstams pie koordinatārs sanāksmes atskaits vai priekšsēžu paziņojumiem? Viss ir pieņemams un saprotams. Labi, tad nākamais punkts balsošanu. Lūdzu pārbaudiet, vai jums visiem ir balsošanas kartītes paņemtas līdzi. Un tagad vispirms pārbaudas balsojums. Sākam balsot pārbaudas balsojumā. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot, pārbaudas balsojumu beidzam. Going, Un tagad Vai kāds ir šmaucies? Nē, visi kārtīgi, kārtīgi balso šodien. Ļoti patīkami, kolēģi. Un tad sāksim riktīgo balsošanu. Tātad pirmais elektroniskās balsošanas punkts ir. ceļu satiksmes drošības noteikumu pārobežu piemērošana, tas ir Ajala Senders kundzes ziņojums, ieteikuma projekts otrajam lasējumam. 30. grozījums par pret atturs noraidīts. 29. grozījums atkrīt, tieši tāpat 46. atkrīt, pāriem pie 47. par pret atturas, noraidīts. 48. pār pret atturas noraidīts, 13. par pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts, 50. 51 ir vienādi par, pret, atturas, pieņemts. 49. par, pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. Piecdesmit piektais tas ir vienīgi vārdi. Tā kā mēs pieņemām 17. grozījumu, tagad balsosim tikai un vienīgi par vārdiem vismaz un e, juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju par, pret, atturas, noraidīts. 53 par, pret, atturas, pieņemts. 56 Jā, 56, jo 17. tika pieņemts, tātad 56 par pret, atturs, pieņemts. 57. mutiskais grozējums, kur iesniegus Savisārs kundze un Baha kungs. Tātad direktīvu aizstāt ar padomes pamatdirektīvu, pa, kurš ir pret, tātad par šo mutisko grozējumu, pret, atturas pieņemts. 58 par pret atturas noraidīts. 18 par pret atturas pieņemts. 59 atkrīt. 19 par pret atturas pieņemts. 62, bet tikai par vārdiem un direktīva 95 šķērsvīt 46 pār. Pret. Atturas noraidīts. 63. Atkal mutiskais grozījums, ko iesniegus Savisārs kundze. Vai ir kāds pret, ka mēs balsojam par mutisko grozījumu? Ja nē, tad par? Pret. Atturas pieņemts. 60 atkrīt, 61 par pret atturas pieņemts vai jāpieņemts, saka priekšsēdētājs, 64 par pret atturas noraidīts, 65 par pret atturas pieņemts, 20 atkrīt, 21 par pret pret, atturas, pieņemts. 22 par, pret, atturas, pieņemts. 2, 10 un 3, 23 un 24 kopā balsojam. Un atkal ir mutiskie grozījumi, kuri ir jūsu priekšā balsošanas sarakstā. Ja neviens uh, nav pret, tad par pret atturas pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 25. grozījuma par pret, atturas pieņemts, 69. par pret, atturas pieņemts, 26. atkal mutiskais grozījums. Ja neviens nav pret mutisko grozījumu, tad balsojam par 26. par A, mutisko grozījumu pret. Atturas pieņemts. Tagad 70. grozījums un 71. kopā balsojam par pret. Atturas noraidīts. 27. kurš par pret atturas, pieņemts. 72, kurš pa A atkrīt, 29, pa, 28 par, pret, atturas, pieņemts. 73 atkrīt, 31, kurš par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam elektroniski balsot par 31. grozījumu. Lūdzu! EPP grupai viens par daudz balsotājs. Groša kungs. Visi nobalsojuši? Nē. Groškungs, aha, Matju izņēma savu kartiņu. Tad Groškungs jūs varat balsot. Beidzam balsot. Tātad balsojam vēlreiz. Balsojam vēlreiz par 31. elektroniski. Lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Sākam balsot, lūdzu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 41 nobalsojas, 22 pār 19 pret pieņemts. 32. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par 32. Lūdzu. Beidzam balsot. 16 par 25 pret, 32 noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 33. grozījums. Alde vēlas dalīto balsojumu par nopietni satiksmes negadījumu un otrā daļa līdz eiro 70. Tātad par pirmo daļu, kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums, kurš pār? pret, atturas, pieņemts. Trešais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 34. atkrīt, 35. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 4. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5. par, pret pret, atturas, pieņemts. Priekšsēdētājs nopūšas, dikta garš balsojums, sastais pār, pret, atturas, pieņemts. 38. bet tikai par pirmo daļu. Kurš par? Pret, atturas noraidīts, 36. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 60, 36. grozējums. Lūdzu, sākam balsot elektroniski, lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot un rezultāts 28 pār 13 pret, viens atturējies, 36 pieņems, 37 pār pret, atturas, noraidīts, septītais par, pret, atturas, pieņemts, Čet, 39. par, pret, atturas, noraidīts, 8. par, pret, atturas, pieņemts, 9. par, pret, atturas, pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas noraidīts. 43. ar mutisko grozījumu, kas ir jūsu balsošanas lapās. Balsojam, lūdzu, 43. ar mutisko grozījumu pār, pret, atturas, pieņemts. 44. pār pret atturas pieņemts. 45. pār pret atturas noraidīts. 10. pār pret atturas pieņemts. 11. pār pret atturas pieņemts. 12. pār pret pret atturs pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Visi nobalsojuši. Atkal EPP viens balsotājs par daudz. Lūdzu, viens izņemiet kartiņu. Lieliski, tā tad viens jau ir izņēmis. Neņemiet vairāk, pietiek, ka viens izņem. Jā, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Kolēģi 38 pār 1 pret 2 atturējušies. Apsveicam Ajala Sanders kundzes ar pieņemto ieteikumu projektu otrajam lasējumam. Change of personnel at the top. Un tagad eh, drusku mainās uh, atbildīgais sekretariāts man blakus. Nākamais ziņojums ir mans ziņojums statistikas pārskata attiecībā uz autopārvadājumiem pārstrādāta redakcija. 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 4. par, pret, atturas, pieņemts, 5. par, pret, atturas, pieņemts, sastais par, pret, atturs, pieņemts, sešpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts, septiņpadsmitais par, pret, atturs, pieņemts, astotais par, pret, atturs, pieņemts, devītais par, pret, atturs, pieņemts, desmitais par pret atturs pieņemts, vienpadsmitais par pret atturs pieņemts, divpadsmitais, trīspadsmitais, četrpadsmitais balsojam kopā par pret atturs pieņemts, astoņpadsmitais par pret atturs pieņemts. 19. ar mutisko grozījumu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 atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums vispirms sākam balsot tātad eh, par izmainīto priekšlikumu lūdzu elektroniski. Visi nobalsojuši. Lieliski. 42 pār neviens nav nedz atturējies, nedz balsojis pret. Tā tad ziņojuma projekts ir pieņemts. Un visbeidzot, sākam balsot par rezolūcijas priekšlikumu, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un tagad 41 par, neviens nav atturējies un nav balsojis pret. Tā tad eh, likumdošanas priekšlikums ir pieņemts. Un tagad es esmu sapratis, ka ar šo pieņemto dokumentu es varu izmantot par pamatu un tālāk turpināt sarunas ar padomi un komisiju. Paldies, godātie kolēģi! Paldies! Un, ja de Grandes kungs eh, man atvainot, es vēlētos iedzert nedaudz ūdens, jo muta galīgi izkaltos visu laiku balsojam. Un tagad jā, mēs eh, pārējām pie balsojuma par Jā, tiešām mēs runājam par avio pārvadājumu drošību, un kā mēs zinām, tur jau šī pudele būtu par daudz ejot cauri drošības pārbaudēm. Tagad aviācijas drošība, īpaši drošības skaneru izmantošana, de Grandis Paskvalkungs ir referents. Un sākam 26. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 27. par pret atturas noraidīts. 28. par pret atturas noraidīts. 29. ar mutisko grozējumu, iekļaujot eh, cietos, cietās vielas par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts noraidīts. 31. par pret atturas noraidīts. 32. ar mutisko grozījumu, ja neviens nav pret mutisko grozījumu. Tātad par 32. pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. 33. grozējums lūdzu sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 20 pār 21 pret, viens atturējies, noraidīts 33. 34. par pret atturas noraidīts 35. par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 atturs pieņēmts. 39. par pret atturs pieņemts. 40. par pret atturs noraidīts. 42. ir atsaukts un tagad 60. O, nē, mēs balsojam 60, 84, 87, 140, 159, 162, 5, 7 un 27. Mēs balsojam par visiem kopā. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Kolēģi, lūdzu sākat balsot par visiem šiem daudzajiem grozējumiem. Lūdzu. Balsojam. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un 14 pār 26 pret noraidīti. Tagad pārējām pie kompromisa A. Kurš pār? Pret? Atturas? Kompromiss A pieņēmts. Tas nozīmē, ka vesela virkne uh, iesniegto grozījumu apkrīt 45, 3, 44, 46, 47, 48, 49, visi atkrīt. Tagad kompromiss B. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 50. Lūdzu. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, 50. grozējums sākam balsot. Izskatās, ka ir pieņēmts, bet sākam balsot elektroniski. Cilvēki jau ir noguruši celt rokas, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši par 50. lieliski? Beidzam balsot un rezultāts sekojuši 24 pār 18 pret pieņemts 50. 51 līdz 56 atkrīt, jo B kompromiss ir pieņemts. Un tagad 57. par pret, atturas, pieņemts. 65 ir nākamais, jo 58. atkrīt. 65. par pret, atturas, pieņemts. 61 par pret, atturas, pieņemts. 62 par pret, atturas, pieņemts Pieņemts, bet pārbaudīsim 62. Lūdzu, sākam balsot elektroniski par 62. atkal. Izskatījās man, ka ir pieņemts, bet redzēsim. Tā tad balsojam, ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un rezultāts izskatās sekojoši. 24 pār 18 pret, jā, 62. pieņemts. 63. atkrīt, jo 65. pieņēmām. 64. Jā, tātad otrā daļa mēs balsojam tikai par otro daļu pāra. Pret. Atturas. Noraidīts. Nākamais. 66. pāra. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromis C. Pāra. Pret. Atturas Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Balsojam, sākam balsot elektroniski par C kompromisu lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un rezultāts ir sekojošs. 26 pār 16 pret kompromiss C ir pieņemts. Tas nozīmē, ka 67, 8, 9 atkrīt un atkrīt vesela virkne grozījumu, un tagad mēs balsojam 75. Tā ir? Jā, saka priekšsēdētājs. 75. pēdējais teikums par pēdējo teikumu par, pret, atturas, noraidīts. Visi pārējie atkrīt, atkrīt, atkrīt. 73. atkal pēdējais teikums, tikai pēdējais teikums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad atkal ejam uz 76. 76. par, pret, atturas, noraidīts. 80 par, pret, atturas. Pārbaudīsim lūdzu arī šo elektroniski. 80. grozījums sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. 25 pār 16 pret 80 pieņemts. 78 par pret atturas noraidīts. 79 par pret atturas noraidīts. 79. Sākam balsot elektroniski, pārbaudām 79. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un rezultāts 24 par 17 pret. Tātad 79. ir pieņemts. Bija pareizi pārbaudīt. 82. par pret atturas noraidīts. 81. ir atsaukts. 83 atkrīt, jo pieņēmām 82 vai nē? 83. tomēr balsojam. Kurš par? Pret? Atturas? Kolēģi, lūdzu, ceļiet rokas. Tātad pārbaudam elektroniski. 83. Jālis Enders iesniegtais grozējums. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 28 pār 13 pret pieņemts. 85 par pret atturs pieņemts. 86 par pret atturs noraidīts. 88 par pret atturs pieņemts. 89 ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturs pieņemts Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. 89. grozējums sākam balsot par. Vai pret? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 pār 15 pret 1 atturējies, pieņemts. D kompromiss divās daļās. Par pirmo daļu līdz tiesībām un cieņai, un otrais uzsver. Tātad pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts, par otro daļu par pret, atturas, pieņemts. 91, 92, 93 atkrīt, un tagad 94. Lūdzu, kurš par? Pret? Atturas pārbaudīsim elektroniski. Kolēģi, lūdzu, sākiet balsot par 94. Fosters kundzes grozījumu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 29 pār 12 pret pieņemts. Kompromiss E pār pret atturs pieņemts. 18 19 atkrīt, bet tie ir punkti. Un tagad ejam uz leju līdz 106. 106 pār pret atturas noraidīts. 109 pār pret atturas noraidīts. 112. Dalītais balsojums par pirmo daļu. Tātad otrā daļa ir atsaukta, tāpēc balsojam tikai par pirmo daļu. Pār, pret, atturas pieņemts. 113. par pret atturas noraidīts. Kompromiss jē pār pret atturas pieņemts. Vesela virkne grozījumu tagad atkrīt un mēs principā balsojam par F komp A. Nākamais ir F kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Tagad viss, viss, viss principā izskatās, ka pat nākamajā lapā līdz 138. grozījumam. Nē, 138. atkrīt, 139. par pret atturas noraidīts. 141. par pret atturas pieņemts. 144. Vandālen grozījums, kurš par pret. Paga, vēlreiz sākam balsot, saka priekšsēdētājs. Pār, pret, atturas, Pārbaudīsim, kolēģi, lūdzu, elektroniski. 144. sākam balsot, lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un rezultāts sekojošs. 13 pār 24 pret 4 atturējušies, noraidīts. Nākamais ir datu aizsardzība. Tātad kompromiss G pār pret atturas pieņemts. Tagad ejam tālāk uz 150. par pret atturas pieņemts. Tagad H kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Viss vesela virkne atkrīt, atkrīt, atkrīt. 156 par pret atturas pieņemts. Kompromis kā kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts kā. Atkrīt, atkrīt, atkrīt, atkrīt, atkrīt. 168. Laitfrīda kunga Kurš par 168? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais ir kompromiss L. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Tagad 173. 100, ah, nē, 174. 174. par? Priekšsēdētājs saka, nē, nē, nē. Tātad 174. mēs balsojam par to. Tātad kurš par 174. Pret. Atturas. Noraidīts. 175. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 176. par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 atturas. Pārbaudīsim 179. van Dālena kunga grozējums. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Un rezultāts sekojoši. 24 par 18 pret, 179 pieņemts, 181 par, pret, atturs pieņemts, 182 par, pret, atturas pieņemts, 184. par pret atturas pieņemts, 183. Eh, mums ir jābalso tikai par pēdējo grozījumu teikumu. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 185. par? Pret? Atturs? Pieņemts. 186. par? pret, atturs, noraidīts. 187. par, pret, atturs, noraidīts. 188. par, pret, atturs, pieņemts. International... Startautiskās attiecības. 189. grozījums atsaukt, 190. atkrīt. Tagad pievēršamies drošības skaneri jautājumiem. Pirmais grozījums Vilza pār, pret, atturās noraidīts. Otrais pār, pret, atcerās noraidīts. Trešais pār, pret, atturas noraidīts. Ceturtais pār, pret, atturas noraidīts. Sestais pār, pret, atturas noraidīts. 8. pār, pret, atturas, noraidīts. 9. pār, pret, atturas, pieņemts. I kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums Vilsas pār, pret, atturas, pieņemts pārbaudam elektroniski. 14. vils grozījums sākam. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār 21 pret, 1 atturās noraidīts. 15. grozījums Fandālens pār, pret atturas pārbaudamā kā 15. Laikam jau būs tāds pats rezultāts. Sākam balsot par 15. Bal, uh, grozījumu. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 24 pār 18 pret pieņemts. 16. Vīlsa pār pret atturās noraidīts. 18. Lichtenbergera pār pret atturās pieņemts. 19. Atvainojiet, ko es izlaidu. 17. Vilsa pār pret atturās noraidīts. 18. balsojam, 19. Ajālas Sanders grozījums pār pret atturās pieraidīts pieņemts. 20. atkarīt. 21. Leichtfried un Fleckensteins par. Pret. Atturās. Pieņemts. 22. par. Pret. Atturās. Pārbaudam elektronis 22. Lichtenbergs grozījumu sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 20 pār 22 pret, noraidīts. 23. Bahs pār, pret, atturās pieņemts. 24. Tikau pār, pret, atturās pārbaudam. 24. grozījums Tikau, sākam balsot. Viss nobalsojuši, Beidzam balsot. 24 pār 17 pret, pieņemts 25. Vilsa pār, pret, atturās, noraidīts. Tagad balsosim par atzinumiem. Piektais punkts. Pirmie četri atkritoši pār, piektais tātad pret, atturās, pieņemts. Septītais pār, pret, atturās, noraidīts. Astotais pār, pret, atturās, noraidīts. Devītais pār, pret, atturās, noraidīts. Desmitais pār, pret, atturās, noraidīts 11, 12, 13, 14 līdz pat 21 atkrīt. 21. nākamais, pa ko jābalso pār, pret, atcerās, pārbaudam elektronis. 21. punkts, sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 20 pār, 22 pret, Noraidīts. E, pilsonisko brīvību. Pirmais punkts pār, pret, atturās pieņemts. Otrais pār, pret, atturās pieņemts. Trešais pār, pret, atturās pieņemts. Ceturtais pār, pret, atturās, laikam noraidīts, bet pārbaudīsim. Ceturtais punkts. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 20 pār 22 pret. Tiešām noraidīts. Sestais. Pār. Pret. Atturās noraidīts. Tagad par devīto tāpēc, ka 7. 8. atkrīt kompromisa sakrā 9. par, pret, atturās pieņemts. 12. par, pret, atturās pārbaudam 12. Sākam balsot par 12. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 25 pār 17 pret tiešām pieņemts. 23. pār pret atturās noraidīts. 24. pār pret atturās pieņemts. Tagad galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 37 pār 2 pret 3 atturās. Pieņemts. Apsveicam mūsu referentu De Grandes Paskālu kungu. Nākamais ir atzinuma projekts. Par divu vai trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadrātciklu tīklu apstiprinājumu šo transporta līdzekļu tirgus uzraudzību. Zīles kungs ziņojums. Sākam ar ceturto grozījumu, kas ir referenta par, pret, atturās, pieņemts. 33. 4. atsaukti, 5. 6. 9. 15. visi blokā par pret atturās pieņemts. 35. grozījums tikau par pret atturās pieņemts. 36. par pret atturās pieņemts. A kompromiss par pret atturās pieņemts. 14. grozījums, kas ir 37. Nē, Aila Sender, 37. otrā daļa par pret atturās pieņemts. Tagad pa 14. pār pret atturās pieņemts. 19., 20., 21. blokā pār pret atturās pieņemts. 7, 8, 10, 11, 12, 16. 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, visi blokā. Pār, pret, atturās pieņemts. Četrdesmitais, četrdesmit pirmais blokā pār, pret, atturās pieņemti. tagad mums būs jābalso par 30. grozījumu. 30. grozījums. 9a apsvērumu punkts par pret atturās pieņemts. 31. atkrīt. Atkrīt. Nē, tomēr neatkrīt, lai jākam jābalso par šo. Jautā priekšsēdis blakus sēdētājiem. Ir jābalso gan par pirmo grozījumu, trešais apsvērums pārpret, atturās pieņemts. Tagad 31 otrais atkrīt, jo 30. mēs pieņemam. 31. Ajala Senders pār, pret, atturās, pieņemts. B kompromiss pār, pret, atturās, pieņemts. Trešais grozījums pār, pret, atturās pieņemts. Gala, galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār, neviens ne, nav pret, divi atturās, pieņemts, apsveicam Zīles kungu. Right. Labi. Ar jūsu cītīgo darbu un koncentrāciju mēs esam pabeiguši rīta cēlienu, atgriezīsimies pulksten trijos. Sarakjanī kundze ziņojums par pirmo vienotu Eiropas dzelzceļa telpu. Patīkam pārtraukumu!